sanāksmes sākumā, ja nebūs nekāda iebilduma, tad šie lēmumi uh, tiks uh, akceptēti un nosūtīti attiecīgiem iestādēm. Kolēģi, mēs esam garā.